Vēlu referentam visu to labāko šīs Eiropas stratēģijas un politikas analīzes sistēmas veidošanā. Paldies, priekšsēdētājs, paldies! Esam pabeiguši diskusijas par šo punktu un rītā 8. oktobrī 2012. par šo jautājumu balsosim. Tagad pārējām pie Regners kundzes ziņojuma un dodu vārdu Evelīnai Regnerei. Lūdzu! Dank, Paldies, priekšsēdētāja kungs! Cienējamā komisārs kundze, Nav nemaz tik sen, kad mēs šeit parlamentā nodarbojamies ar Briseles viens eh, regulu. E, ne tikai diskutējām par to, bet kā Eiropas likumdevēji ļoti konstruktīvi pieņēmām tās jauno variantu, proti 2012. gada decembrī. E, tā ir regula par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās pārstrādāto redakciju. E, uzlabojumi bija daudz. Runa patiešām ir par pievienoto vērtību, ko var baudīt Eiropas eh, iedzīvotāji. Eh, tā piemēram novecojušas procedūras tika likvidētas un nākotnē būs vienkāršāk eh, pieņemt attiecīgos lēmumus. Tomēr komisija pārstrādājot veco reakciju, tomēr izvēlējās pārstrādāšanas procedūrā neiekļaut konkrētus noteikumus ieteikumus, e, kas e, mūsu komitejas skatījumā ir ļoti svarīgi. Proti tie bija e, nozīmīgi aspekti attiecībā uz darba tiesībām, jo bija runa par noteikumiem, par jurisdikciju attiecībā uz darba tiesībām, un par to nebija, tai nebija pievērsta pie liela pie, uzmanība. Darba dzīve ir kļūsi pāro, pieviņēmusi pārobežu kontekstu sarakstu, un tā ir kļūsi skarbāka. E, te ir vairākas lietas, gan Torlaina lieta, gan Vaikina, un uz to ir jārēģē. Eiropai ir jādarbojas. E, šajā ziņojumā ir piemērots princips, ka dalību valstu e, darba tiesības ir jāaizsargā, lai citu dalību valstu tiesas tās nepadarītu ne, nederīgas. Tas nozīmē, ka ir jāievēro kom, dalību valstu kompetence un uh, jurisdikcija jā, stingri jās, jāsavieto ar mm, valstī, valstu likumdošanu, kurās notiek, jāatrodas attiecīgās darba vietas un var noteikt darba cīņu. Uh, Mēs gribam norādīt uz to, ka starptautiskās darba tiesības kā savu prioritāti izvirza aizsargāt vājāko pusi, un tas attiecas uz konkrētiem darbiniekiem. Eiropas parlaments uzskata, ka komisija turpmāk eh, vajadzētu vairāk izvērtēt darba tiesību jautājumus, nekā tas ir bijis līdz šinējā Brisele viens regulas kontekstā darba cīņa. Te mēs runājam par, darbi, par arotbiedrībām un darba devējiem un dažādo dalību valstu likumdošanu. Ir lietas, kas vienā valstī ir aizsargātas, citā dalību valstī var būt nelegālas. Tāpēc es iesaku, ka Briseles viens regulas priekšlikumus uh, vajadzētu saskaņot ar uh, ārpus uh, valstas uh, parādsaistībām. Darba cīņa apmaiņai vajadzētu notikt tajā vietā, kurā notiek darbs. Eh, tiesa eh, uzskata, ka komisijai ir nepieciešams pievērst eh, īpašu uzmanību šiem aspektiem. Vienlaikus komisija uzskata, ka arī individuālajiem darba līgumiem ir jāpievērš lielāka uzmanība, lai gan Briseles viens regulā jau ir atzīta specifiskā situācija un aizsargājošais mehānisms. Eh, tomēr eh, ir jādomā par filiāles atrašanās vietu, eh, kurā ir piereģistrēts darbinieks, rada problēmas transporta jomā, jo nav kop, it kā fiziskas ko saiknes starp uh, transporta joma darbiniekus. Uh, darba vieta var būt vienā dalību valstī, transporta līdzeklis var būt reģistrēts citā dalību valstī, uh, darbinieks var būt būt reģistrēts vienā dalību valstī un tā tālāk. Jūs redzat, tie ir ļoti daudz un dažādi gadījumi, kas var notikt. Mēs uzskatām, ka komisijai ir vairāk jāpievēršas tieši šīm te tēmai, domājot par pamatnostādni, ka ir jāaizsargā, jāaizsargā vajākā puse. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Es eh, neredzu nevienu, kas vēlētos izteikties brīvā mikrofona ietvaros, eh, tāpēc es došu vārdu Marijai Damanākī kundzei. Paldies eh, priekšsēdētāju kungs komisijā. Vēlas pateikties referentei Regneras kundze un parlamentam par to, kā tika runāts priorizdikts darba lietās. Uh, Ļoti labs mērķis ir uh, palīdzēt un nu, labāk aizsargāt uh, darbņēmēju tiesības, un īpaši gadījumos, kad uh, runa ir par nodarbinātības, um, par strīdiem nodarbinātības jomā. Noteikumi šeit jau tikuši racionalizēti um, Briseles regulas ietvaros, kas tika pieņemta 2012. gada septembrī. Jaunā Brisele viens regula. Uh, paredz uh, tiesības um, iesūdzēt tiesām vairākus darba devējus uh, vienlaikus un paredz um, uh, iespēju vērsties Eiropas tiesā pat, ja darba devēja mītne ir ārpus Eiropas. Komisija rūpīgi izpētīs šo noteikumu piemērošanu nākamo gadu laikā, un īpaši nodarbinātības joma mūs ļoti interesē, kā arī parlamentu. Mēs pārskatīsim 79. pantu, pārskatīt jāregulam, ieskatīsimies tajā vēlreiz, ieskatīsimies arī darba līgumos. Tām ir paredzēta īpaša klauzula 21. pantā. Ja darba ņēmēm konflikts ar darba devēju, tad jādefinē uh, darbības veikšanas vieta, uh, kur tika saņemtas instrukcijas, tas tur ir izšķiroši, nevis uh, darba devēja mītne kā tāda. Paldies, komisāras kundze, mēs balsosim rīt pulksten 12. diskusijas ir noslēgtas. Tagad uh, nākamais ziņojums, Estevis kundzes ziņojums.